Mes chers collègues, bonjour! Tie kolēģi, labrīt! Sāksim darbu. Pirms uh, uh, sākām mūsu šā gada pirmo sanāksmi, vēl novēlu visiem ļoti labu jauno gadu. Uh, kas būtu pilna, pilns pārsteigumiem un kurā būtu arī daudz jaunu tikšanos un atklājumu. Un uh, vissvarīgākais uh, daudz veselības un laimes jums un jūsu mīļajiem. Es novēlu arī tulkiem laimīgu jauno gadu, saka priekšsēdētāji. Un pateicos visiem par to, ka esat eh, joprojām apņēmības pilni strādāt atlikušajā finiša taisnē šogad. Sāksim tātad mūsu komitejas sēdi. Apsveicu jaunajā gadā arī Eiropas komisijas darbiniekus un sveicu mūsu vidū Bulgārijas ministru, kurš gan uh, pagaidām ir ceļā vai arī ir ieradies. Nē, viņš pagaidām vēl nav ieradies vai ir ieradies, saka priekšsādātāji. Ministra kungs, sveicām jūs mūsu komitejas sēdē, mūsu tad, transporto turismu komitejas sēdē. Uh, un vispirms apstiprināsim darba kārtību. Eh, tā būs apstiprināta, ja nav saņemti nekādi iebildumi. Iebildumu nevienam nav. 15., 21. un 22. novembrā sēžu protokoli ir apstiprināti, ja neviens nav eh, iesniedzis iebildumus, eh, priekšstādātāju paziņojumu nav. Un tagad ceturtais darba kārtības punkts - priekšlikums uh, par uh, Eiropas uh, Savienības savienošanas mehānismu un apvienotās karalistas izstāšanos. Un referenta esmu es attiecībā uz šo ziņojumu. Vispirms pateicība ēnu referentiem par iesniegtiem grozījumiem un ieguldījumu darbā pie šās regulas. Mēs uh, gribām nodrošināt augstā līmenī uh, starp savienojumu starp Eiropas Savienību un īriju eh, bez vienošanās Brexita gadījumā. Nu, protams, šāds variants nav mūsu komitejai vēlamais variants. Arī es to neatbalstītu, bet mums ir jāizstāv, jāaizsargā Eiropas Savienības pilsoņi, īrijas pilsoņi. pilsoņi arī mūsu teritorijas, piekrastes zonas un jūras teritorija. Līdz ar to, ja pēkšņi mainītos satiksmes maršruti jūrā, tad mums būtu tam jāpieskaņojas. Mums ir jānodrošina nepārtraukta krāvu un pasažieru plūsma ar īriju un uh, jārīkojas situācijā, ja pēkšņi tiktu izveidota robeža ar apvienoto karalisti, tā tad ir līdz ar to ostas pie Lamanšu jūras šauruma kļūtu par starptautiskām ostām. Šobrīd, piemēram, Kalē osta nodrošina 100% satiksmes pāri Lamanša šaurumam uz uh, Dūvru. Un uh, tieši uh, šai ostai mums būs jāsniedz atbalsts. Uh, tāpat ir jākompensē arī kravas samazināšanās ostās Francijas piekrastē. Līdz ar to Havras un uh, Brestas, Roskovas, Sanlazera, Šer, eh, Parīzes un citas ostas ir arī jāatbalsta, ir jāpalīdz šīm ostām attīstīties un arī uzņemt jaunas kravas plūsmas no īrijas, ir jāizveido arī muitas un sanitārās veterinārās kontrolas punkti, uh, Uh, ja uh, apvienotā karaliste būs kļuvusi par trešo valsti. Un šeit ir svarīga Eiropas solidaritāte, kas ir pilnībā jāīsteno. Un man, uh, es uzskatu, ka valstīm, kuras ir skartas, nebūtu vienām pašām jāmaksā par Brexita radītajām negatīvajām sekām. Un tādēļ es ierosinu kompensācijas mehānismu jaun, šīm ostām un jaunajiem krāvu pārvadātājiem un teritorijām, kuras smagi skars Brexits. Un uh, izveidot ierosinu Brexita pielāgošanās fondu Man ir nepieciešams jūsu atbalsts, lai tālāk es varētu turpināt sarunas par mehānismu un summām ar padomi, lai mums pienākums ir palīdzēt kravu pārvadātājiem, ostām, pašvaldībām, lai uh, rastu uh, resursus, uh, lai varētu nodrošināt uh, uh, tātad palīdzību, ja samazināsies kravu plūsma bezvienošanās Brexit gadījumā. Tas, šis projekts balstās uz veselo saprātu, tas iekļaujas Eiropas kopīgā projektā, es par to runāju arī plenārsēdē, un es ceru, ka visi kolēģi mani atbalstīs, un šis ziņājums tiks pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Tagad vārds ēnu referentiem. Paldies, priekšsēdētāji. Diemžēl nevā, nav ieslēgts mikrofons Mizelijai kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Ja, eh, jā, ļoti pateicos par eh, laipnajiem vārdiem, ko jūs teicāt visiem klātesošiem, speciālistiem. Uh, un uh, pārējiem. Tātad nu, mums bija ļoti uh, saturīga sanāksme, ēnu referents sanāksme par šo jautājumu saistībā ar uh, apvienotās karalists izstāšanos. Mums bija 57 grozījumi, vienojāmies par sešiem kompromisiem. Uh, kuri atspoguļo uh, komitejā paustos viedokļus 3. decembra diskusijā. Mēs ierosinām regulas projektu uh, koridorā Ziemeļjūra, Vidusjūra, eh, tā tad iekļaujam, var, ierosinām tieši iekļaut īriju un attiecīgās ostas, lai īriju savienotu ar Eiropas kontinentu un ir jānodrošina transporta pakalpojumu uh, nepārtraukta darbība un uh, tika uh, ir jāpieņem šie kompromisi, lai varētu šo ziņojumu apstiprināt līdz 29. martam. Paldies, tagad vārds Revlodalons kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, godātā referents kundze un laimīgu jauno gadu visiem. Eh, kā jau jūs norādījāt, šis dosie ļoti eh, nozīmīgs un tas tika apspriests ļoti konstruktīvā sanāksmē. Es atbalstu visus kompromisus, par ko šodien mums būs jābalso un aicinu visus arī atbalstīt šo nostāju, jo Mums ir uh, jālabo uh, tas, uh, ko komisija ir aizmirstusi, un domājot Tātad mēs jau veicām pasākums attiecībā uz ceļu transportu un aicinu ar lielu vairākumu atbalstīt transporta komitejas ziņojumu. Paldies! Lundgrēn kungs, vai jūs arī vēlaties uzstāties EKR grupas vārdā? Lūdzu. Paldies uh, visiem laimīgu jauno gadu. Šis uh, ziņojums jau no paša sākuma neradīja nekādas domstarpības. Mēs tikai saņēmām trīs uh, grozījumus, varu tos atbalstīt. Un Paldies. Vārds Rikē kungam. Paldies priekšsēdētāji. Laimīgu jauno gadu. Es negribu īpaši paildzināt šīs debatas. Manuprāt, visi esam viensprāts, ka jāpapildina komisijas priekšlikums, lai nodrošinātu, ka Uh, kravu uh, apmaiņu ar īriju pilnā apjomā, lai arī mēs sniegtu atbalstu ostām. Un tādēļ mums bija viegli panākt vienošanos par sešiem kompromisiem. Un uh, es ceru, ka visi atbalstīs šos priekšlikumus. Mūsu grupai nekādu iebildumu nebūs. Klūns kundze Paldies! Labrīt, priekšsēdētāji! Laimīgu jauno gadu visiem! Vēlējos pateikties jums par veikumu strādājot pie šā svarīgā dosjē, lai nodrošinātu īrijas starps savienojumus ar pārējo Eiropu, it īpaši caur Francijas ostām un nodrošinātu kravu plūsmu. Tas nozīmē, ir ļoti svarīgi, ka īrija būs saistīta ar uh, šiem <clears throat> Atlantijas piekrastes ostām un nebūs nepieciešama papildu infrastruktūra, bet vēl viens uh, jautājums. Tātad īpaši MVU, kas uh, izmanto, tātad nosūta krāvas uz kontinentu, joprojām uh, sūta krāvas caur uh, apvienoto karalisti, kas ir īsākais ceļš, bet uh, ir svarīgi nodrošināt, lai šīs klavas, kravas varētu turpināt plūst arī turpmāk un apliecināt, ka īrija ir Eiropas daļa un novirzīt šīs kravas caur kalē. Un uh, lai eh, nu, arī kādas būtu turpmākās attiecības ar apvienoto karalisti, mums ir eh, jānodrošina, lai šie jautājumi tiktu risināti. Paldies, Mēsners kundze! Vārds jums liels paldies! Īs komentārs laimīgi jauno gadu visiem! Gribu teikt, ka ziņojums ir absolūti nevainojams, tā kā es esmu optimiste. Es novēlu visiem, lai mums šis ziņojums gal galā nebūtu vajadzīgs, lai viss nokārtotos tāpat. Paldies, Meisnērs kundze. Tagad uh, vārds Eiropas komisijas pārstāvim Kalstonu kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlos visus apsveikt jaunā gadā gan jūs, gan komitejas locekļus. Jā, 51. un 52. grozījums būtu jāatbalsta. Šeit ir runa par uh, Kalē, Dankerkas un citu ostu iekļaušanu šai priekšlikumā, bet pārējos ierosinājumus gan mēs nevaram atbalstīt, jo tas pārsniedz komisijas sākotnējā priekšlikuma pieju. Uh, un būtiski mainās tātad komisijas pieeja un mūsu ieceres. Paldies komi Eiropas komisijai. Gribu atgādināt, ka mēs esam likumdevēji un mēs esam politiķi, pieņemam politiskus lēmumus par juridiskiem aspektiem, un jūs nevarat mums uh, iestāstīt, ka vienmēr juridiskiem aspektiem ir jāņem uh, virsroka. Nē, mums ir jābalstās uz veselo saprātu 2019. gadā. Šeit e, mēs runājam par to, kā nodrošināt ostu darbību, kas varētu ciest šai situācijā, un Eiropas komisijai var būt sava nostāja, bet Eiropas parlamenta nostāja var izrādīties atšķirīga, un tieši trialogā mēs centīsimies rast kompromisus pietik balstīties pastāvīgi tikai uz juridiskiem argumentiem, jo šis jautājums ir pirmkārt politisks. Atgādinu, ka balsojums par šo ziņojumu notiks pulksten desmitos. Tagad turpinām darbu. Piektais punkts padomes un parlamenta priekšlikums par direktīvas uh, par uh, kabīņu maksimālo garumu, kas uh, uzlabo uh, aerodinamiku un energoefektivitāti un drošību. Atkal esmu referente. Šodien tiešām mana diena, saka priekšsēdētāji. Tātad šī direktīva. 96,53 EK nosaka kravas automobīļiem maksimālos izmērus kabīnēm vietējā un starptautiskā transportā un eiro aerodinamikas uzlabojumi eh, kabīnēm uh, palīdz uzlabot uh, transporta līdzekļu energoefektivitāti un ceļu satiksmes drošību. Tomēr tā kā direktīva 9653 nosaka ierobežojumus attiecībā uz krāvas transporta līdzekļu maksimālo garumu, nebija iespējams veikt šos uzlabojumus eh, samaz, bez tā, ka tiek samazināta transporta līdzekļu kravnesība. Aerodinamisko kabīņu ieviešana pēc eh, nepieciešamo grozījumu veikt veikšanas attiecībā uz tipu apstiprināšanu šiem transporta līdzekļiem Eiropas komisija ir ierosinājusi grozīt šo direktīvu, no atte, atsakoties no trīs gadu moratorija un samazinot uh, paredzētos termiņus. Es uh, ierosinu atbalstu <clears throat> atbalstīt komisijas priekšlikumu to negrozot, bet mēs esam saņēmuši trīs uh, grozījumus par to, ka tiek uh, ierosināts samazināt uh, kravu kopīgo apjomu, lai veicinātu dzelzceļa uh, transporta attīstību. Un uh, Mēs eh, vedīsim sarunas turpmāko nedēļu laikā, lai nonāktu pie kompromisa, un transporta komiteja par šo lēmumu varētu balsot 22. janvārī un uzsākt eh, sarunas ar eh, padomi februārī pie nosacījuma, ka padomi būs gatava šādi rīkoties. Tagad uzsāksim diskusijas un Pirmais ir ēnu referents Marinesku kungs. Nu, labdien, vai viss kārtībā, saka Marinesku kungs. Tā tad komisijas priekšlikums eh, par to, ka vajadzētu samazināt eh, šo laika periodu, kurā tiks direktīva piemērota bet, manuprāt, komisijas piedāvātie četri mēneši ir par īsu. Astoņi mēneši, kalkulējot visu kopā, tiešām varētu būt adekvāts periods, lai izvairītos no dažāda konkurences kropļojuma problēmām. Tātad astoņi mēneši, manuprāt, būtu visadekvātākais laika periods, un tāpēc esmu iesniedzis šādu satura grozījumu. Vēl viens eh, komentārs, ja drīksta priekšsēdētājs kundze. Komisija apgalvo, ka viņi nedrīkst akceptēt grozījumus. Atcerēsimies, ka viņi ir komisija. Viņi ierosina likumdošanas aktu, pēc tam tas ir parlaments un padome, kuri pieņem likumu. Viņi nevar te tagad diktēt, re, akceptēs viņa grozījums vai nē. Viņi var to noraidīt, bet ne tā, ka vispār nevar neviens gro ar grozījumiem nākt. Nebūs tā. Paldies! Paldies, eh, Marinesko kungs, bet es esmu pārliecināta, ka komisija uzklausīja jūs teikto un ir gatava arī eh, pieņemt grozējumus. Rebudalon kundze, lūdzu vārds jums, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlētos runāt Asiski kunga vārdā, kurš nevarēja, Asiski kundas vārdā, kur nevarēja ierad, ielasties. Tā tad šie īpašie noteikumi par maksimālajiem garumiem kabīnēm ir paredzēts uzlabot energoefektivitāti un ceļu drošību. No otras puses, šīs direktīvas spēkā stāšanās nedrīkst radīt problēmas Eiropas uzņēmumiem. Jaunās kabīnes nedrīkst tikt padarītas par obligātu prasību no pirmās dienas. Uh, F&D grupa uzskata, ka e, moratorijas četru, dienu, e, četru mēnešu garumā, ko ierosina Eiropas komisija, ir adekvāts, un to arī mūsu grupa atbalsta. Paldies arī Vudalons kundzei. Lundgren kungs, vai jūs izteiksieties? Jā, kā jūs e, varbūt redzējāt, es skatījos savā telefonā un nebiju nekoncentrējos. Tātad, iepriekšē, tātad iepriekšējo reizi Es e, gribēju izteikties par e, šo ziņojumu, bet izteicos jau iepriekš. Šis ir adekvāts ziņojums, trīs grozījumi. Es e, neredzu problēmas. Tātad tas, ko es jau teicu iepriekšējā jūsu ziņojuma gadījumā, attiecās uz šito. Paldies, Lungrēn kundze, Meisners kundze, vārds jums. Paldies, prieksēdētājs un referents kundze. Es tikai pievienojos. Uh, Lundgrēn kungam piekrītu jūsu paveiktajam un sasniegtajam. Paldies! Paldies, Meisners kundzei! Krēmer kungs, vārds jums! Jā, paldies! Arī es vēlos visiem novēlēt laimīgu jauno gadu, veselību, veiksmi par šo lietu. CO2 emisijas, nu tur svaram ir sava loma. Vācijas pieredze ar dīzeli kāda bija Pirms 30 gadiem subsīdijas tika noteikts Vācijā, ka katrs dīzeļa litrs tiek subsidēts ar 18 centiem um, un tādējādi tiks mazināts uh, arī uh, piesārņojums. Līdz ar to automašīnas kļuva arvien lielākas, patēriņš lielāks un piesārņojums līdz ar to arī. Tāpēc svaram ir ļoti liela nozīme piesārņojumā. Otra lieta - Marinesku kungam, protams, ir pilnīga taisnība. Mēs esam parlaments. Un Eiropas likumdošana tiek pieņemta tikai tad, ja vienojas abi likumdevēji. Komisijai, protams, ir tiesības eh, nāk klajā ar priekšlikumu, bet arī mums, kā parlamentam, ir tiesības pagarināt termiņus un ir jāatrod kompromiss. Bet pateikt vienkārši, ka komisija to nepieņēms, nu tā nevar. Uh, Viņiem ir šīs lietas eh, jāpieņem, jāizskata tāpat, kā mēs komisijas priekšlikumus izskatām. Diskusija jānotiek eh, vienotā acu augstumā, eh, nevis ar norādījumiem no augšas mums. Paldies! Merci, monsieur Kramer! Labi, vai ir vēl kādi, kur vēlētos izteikties? Labi, tad tagad dod vārdu komisijai. Un vārds Elizabetē Wernerei arī laimīgi jauno gadu jums. Tātad komisija. You, Jā, paldies. Īpaši paldies e, jums, priekšsarētājs kundze, kā referentei par šo dosie un arī ēnu referentiem. Grozījumi šeit ir ļoti maz bijuši, ar Par to mēs priecājamies, jo tas parāda, ka ir liela vienprātība saistībā ar šo dosie un tajā minētajiem mērķiem. Paldies, ka devāt man iespēju precizēt lietas saistībā ar Marinesku kungu sacīto par to, kas tika norādīts attiecībā uz transponēšanas termiņu. Manuprāt, tas bija pārpratums. Mūsu mērķis ir uh, transponēt to pēc iespējas ātrāk, eh, to iegūmu dēļ, ko tas dos aerodinamikas jomā, labākas redzamības jomā, kas līdz ar to nozīmē lielāku drošību uz ceļa un komfortu autovadītājiem. Tas, manuprāt, atstās ļoti labu ietekmi un eh, to vajadzētu iegūt pēc iespējas ātrāk. Vienlaicīgi mēs esam, eh, protams, gatavi apspriest tādu transponēšanas periodu, kas būtu pieņemams jums un kas tomēr būtu pēc iespējas īsāks, lai būtu agrāk iespēja nonākt pie iegūmiem. Tas nenozīmē, ka mēs e, dzelžēni pieturēsimies pie četriem mēnešiem un nebūtu gatavi piekrist kaut kam augstākam. Mēs esam gatavi to darīt. Tāpat vēlos izmantot šo iespēju, lai precizētu un informētu jūs par dažām lietām, kas varētu būt uh, svarīgs saistībā ar Arnotu kundzes grozījumiem. Jau balstoties uz pašreizējo likumdošanu, eh, nacionāla transporta operācijām dalību valstis jau šobrīd var noteikt ierobežojumus. 40 tonu limits ir noteikts pārobežu satiksmei. Jā, ir vairākas dalību valsts, kurām nacionālajiem transportam ir augstāk eh, limitī svaram. Un nacionālajiem iestādēm ir jābūt tām, kuras eh, kontrolē to, ka šie nacionālai ierobežojumi tiek ievēroti. Un uh, tiek stiprināts arī iespējas kontrolē. Ir divas automātiskas sistēmas, kas jau šobrīd ir iekļauts direktīvā. Dalību valsts var no tām izvēlēties. Tas balstās uz sensoriem vai iebūvētām. Uh, automašīnās iebūvētām sistēmām, kas eh, stāsies spēkā jau no 2021. gada. Tā kā šeit vairāk runa ir par īstenošanu un kontrolēšanu, nevis par jaunu normu noteikšanu. Un visbeidzot par procedūrām. Ar prieku varu informēt jūs, ka saskaņā ar mums pieejamo informāciju arī Rumānijas prezidentūra uzskata šo dosie par prioritāru, un viņi plāno prasīt mandātu no Korepēra, lai varētu sākt sarunas jau janvārī vai februāra sākumā. Tas, manuprāt, labi sadara ar jūsu plānoto balsojumu TRAN komitejā. Trialogu varētu sākties jau ātri, cerams, jau nākamēnes vai pēc iespējas drīzāk. Uh, Tā kā šis, manuprāt, ir tāds dosie, kur mēs agri varam e, ātri iegūt e, kādu arī labumu. Paldies! Merci beaucoup! Paldies, Werners kundzei! Tā tad par šo ziņojumu balsosim 22. janvārī, un paralēli tam mēs tiešām ceram, ka e, arī padomi spēs vienoties par savu nostāju, lai mēs tūlīt pēc tam jau februārī varētu uzsākt trialogu sarunas. Un tagad tūlīt pārējām pie sastā darba kārtības punkta izskatīšanas. Referente ir Klūnas kundze. Un tas ir priekšlikums Eiropas parlamenta un padomas regulē izveidota vienloga sistēmu Eiropas jūras satiksmai. Un mēs runājam par 2010. gada direktīvu. Klūnas kundze, vārds jums, lūdzu. Thank you. Thank you. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties ēnu referentiem par sadarbību. Manuprāt, šī sadarbība veidojas mums ļoti labā ar visām grupām. Kompromiss ir panākts diskusiju rezultātā un cerams, ka saņemsim komitejas atbalstu, lai varētu pāriet nākamajā posmā. 156 grozījumi tika iesniegt, no tiem tiek izveidot 10 eh, kompromisu grozījumi Manuprāt, ir panāks labs līdzsvars starp centieniem precizēt komisijas priekšlikumu, ņemot vērā uh, informācijas pieprasījums un arī muitas prasības, jo šeit ir runa par pārvadātājiem eh, uz jūras. Eh, tur ir liela birokrātija, daudz veidlapu jāizpilda, bet to ir iespējams uh, padarīt efektīvāk, lai nodrošinātu to, ka katrai valstī ir viens eh, šis eh, kontaktpunkts, šis viens loks, eh, caur kuru notiek visa komunikācija un tiktu harmonizēti dati, kas tiek prasīti no pārvadātājiem. Tā kā šeit ir liela apņēmība nodrošināt to, ka mēs tiešām varam uzlabot tirsniecību, jo par to gal galā šeit ir runa par piekļuvi Eiropas ostām, un tās mums ir nepieciešams, tas ir visu mūsu interesēs nodrošināt to, ka eh, mēs harmonizējam šo procesu pēc iespējas eh, vairāk. Norādīja, ka kompromisu grozījumiem mums ir plašs atbalsts, un gaidu tālākas diskusijas lai varētu pabeigt šo lietu pēc iespējas drīzāk. Paldies! Merci beaucoup, madame! Paldies, Klūnas kundzei! Un tagad eh, dodu vārdu sociālistu pārstāvim izteikties, bet eh, neredzu viņu korespondentu, arī Fosters kundzes neredzu. Mēsners kundze, lūdzu. Hey, <laughs> Reci kā ātri jau. <clears throat> Paldies! Paldies eh, Deidrei Klūnei! Eh, tik tiešām šī bija laba sadarbība, un arī trialogos, manuprāt, šī labā sadarbība turpināsies. Šī vienloga sistēma, tad, kad tā tiks izveidota, jums ir taisnība, tas eh, uzlabos tirdzniecību, izmantojot kuģniecību. Un varu tikai un vienīgi piekrist Eh, un gaidīt eh, sarunas. Merci beaucoup, madame. Paldies, Maisners kundzei. Un tagad, tagad es kā referenti vēlētos izteikties. Godātie kolēģi, es vēlētos pateikties visiem par darbu, kas ir ieguldīts Klūnas kundzes ziņojumam. Paldies galvenokārt Klūnas kundzei. Mēs visi esam viensprāts par to, ka teksta mērķis atbilst mūsu nolūkiem, jo ir pienācis brīdis, kad mums ir jāizveido harmonizācijas noteikumi, un runājot par harmonizāciju, tad galvenokārt runa iet par administratīvo procesu vienkāršošanu, vienkāršošanu tātad. tad kā e, kuģi iziet no Eiropas Savienības ostām. Līdz ar to e, jūras un ceļu transporta konkurences apstākļus vajadzētu uzlabot. Piemēram, ja pāri robežai mašīna var braukt bez problēmām, kamēr kuģis, kas ierodas e, kādā ostā, uh, ir pakļauts milzīgam administratīvajam slogam, un tad dodoties uz citu ostu, viss sākas no gala. Pat ja osta atrodas vienas dalību valsts ietvaros. Tāpēc mēs uzskatām, ka vienloga sistēma padarīs jūras transportu konkurētspējīgāku. Pie tam eh, mēs vēlamies iestāties arī par uz jūras strādājošo, tātad jūrnieku darba apstākļu uzlabošanu. Un ar ēnu referentiem panāktie kompromisi ir vērtējami ļoti pozitīvi, un es domāju, ka mums eh, ir izdevies eh, šo tematu izskatīt visiem pieņemamā veidā un nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Paldies Klūnas kundzei. Andersons kundze, vārds jums, lūdzu. Jā, paldies. Diemžēl Knuts Fleckensteins, eh, mūsu grupas ēnu referents, nevar būt šodien šeit, jo viņam ir jāapmeklē svarīga sanāksme Berlīnē, un viņš lūdza nodot eh, sekojušo ziņu. Pirmkārt, viņš vēlas pateikties referentei Klūnas kundzei un arī citiem ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību eh, strādājot pie šī dosie un ļoti konstruktīvām ēnu referents sanāksmēm bez lieliem strīdiem ar politiskajām grupām. Šodienas balsojumam mums ir desmit labi kompromisi, ko sociāldemokrāti var pilnībā uh, atbalstīt. Daži no mums ir iesnieguši arī grozījumus. Andersons kundze nevar runāt vienā un tajā pašā laikā, kamēr jūs nevarat, kolēģi, runāt vienlaicīgi, kad kāda politiskā grupa izklāsa tās nostāju. Vai nu jūs pārtrauciet runāt, vai arī, ja vēlaties turpināt diskusiju, ejiet ārā no šīs telpas. Es atvainojos, Andersons kundz, ka es jūs pārtraucu tik ārkārtīgi rupji, tomēr tas bija tikai labi domāts. Lūdzu, turpiniet. Um. Paldies par to. Tātad Fleckensteins, eh, Fleckenstein kungs koncentrēs uz četrām lietām. Pirmkārt, dažādu ziņošanas mehānismu harmonizēšanu starp dalību valstīm un ostu eh, pārvaldēm. Otrakārt, jau esošās eh, starp sistēmu ziņošanas kanāli būtu jāsaglabā, jo dalību valsts jau ir ieguldījuši līdzekļu tajos. Treškārt, muitas sistēmu saskaņošana ir jāņem vērā jau esošās sistēmas, sākot eh, muitas eh, eh, formalitāšu saskaņošanu, nu, tur ir pareiza secība jāizvēlas. Un ir nepieciešama arī apmācība visiem, kas strādās ar šo vienlūku sistēmu. Tas ir labi, ka ir paredzēta tāda. Sociāldemokrāti ir pilnībā atbalstījuši līdzsvaroto tekstu, un Fleckensteina kungs gaida plānotos trialogus uh, un eh, parlaments tiks pārstāvēts ar vienotu balsi. Paldies! Paldies, Andersons kundzei! Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties par šo ziņojumu? Nē, nevienu runāt gribētāju neredzu, tad dod vārdu Eiropas komisijai. Kučenskas kundze, lūdzu, vārds jums, laimīgi jauno gadu arī jums. Good, good morning, man... Labrīt, priekšsēdētāji, labrīt, dāmas un kungi, laimīgi jauno gadu visiem! Izteikšos ļoti īsi. Marinesku kungs, Delī kungs, ja jūs vēlaties parunāt jau kādu tēmu, lūdzu atstājiet šo telpu, lūdzu dodaties ārā, jo es vēlos uzklausīt komisiju. Paldies! Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties referentei Klūns kundzei par lielisko darbu visā šajā procesā un paldies arī ēnu referentiem, protams, un visai komitejai par to, ka viņi izprota eh, laika spiedienu jautājumu. Es saprotu, ka jums bija eh, jāsavāc atbalsts šim dosijai rekordīsā laikā, lai panāktu vienošanos un paspētu to pabeigt vēl iespējams šajā sasaukumā. Uh, Es atzinīgi vērtēju visu, kas šodien tika sacīts, jo tā ir skaidra norāde tam, cik lieliski tiek izprasts eh, šī priekšlikuma galvenais mērķis, respektīvi veicināt preču transportēšanu, izmantojot jūras ceļus. Runa ir par eh, atskaitīšanās formalitāšu eh, harmonizēšanu, tas bija viens no galvenajiem mērķiem mūsu priekšlikumam. Es atzinīgi vērtēju uh, to, kā tika strādāts, kādi grozījumi tika iesniegti un pie kādiem kompromisiem e, esam nonākuši. Es atzinīgi vērtēju arī Eiropas parlamenta priekšlikumu stiprināt e, vienots tādu visaptverošu datu kops izveids jūras jomā, e, lai nodrošinātu to, ka netiek nevajadzīgi pieprasīti dati šajā jomā. Šeit runa par efektīvu un harmonizētu formalitāšu sakārtošanu. Arī par eh, nepieciešamību iesniegt dokumentus un iziet eh, muitas procedūras, eh, šīs lietas tiks uzlabotas, par to man prieks. Ir divas lietas, ko parlaments ir pieprasījis, kas uh, palīdzēs eh, uzlabot šos procesus un tiks sasniegt arī parlamenta politiskie mērķi, bet iespējams, ka ir jāuzlabo nedaudz formulējums. Un eh, īsumā to pieminēšu. Viens eh, no šiem jautājumiem ir tehnoloģiskā neutralitāte. Tas ir, tā ir svarīga koncepcija, kas tiek ņemt vērā inovatīvām tehnoloģijām. Uh, Bet šajā gadījumā mums ir jāatrod līdzsvars starp tehnoloģijām, kas tiek izmantotas harmonizēšanai un digitālajām atskaitēm, un harmonizēšanu kā tādu, kas nozīmē dažādu sistēmu izmantošanu ar dažādām tehnoloģijām, kas eh, nepieļautu šādu harmonizēšanu. Otra lieta, un to pieminēja Andersons kundze, jautājums par esošajiem kanāliem Mēs esam apzinājuši to, ka atskaitīšanās kanāli, kas jau ir izveidoti ostās vai nacionālās iestādēs, mums ir jānodrošina, ka laikam ejot iespēja izmantot vienu atskaitīšanās kanālu harmonizēs atskaitīšanos procesu, jo tas gal galā ir mūsu mērķis ar šo priekšlikumu un tas de facto uzlabos arī jūras transportu. Es saprotu politisko pamatojumu šādam priekšlikumam, un es ceru, ka trialoga gaitā mums būs iespēja aizsargāt to tā, ka tas e, neļaus izmantot vienlaicīgi dažādas sistēmas bez vajadzības. Paldies Klūns kundzei vēlreiz par darbu, paldies ēnu referentiem un gaidam trialogu. Paldies! Merci beaucoup! Paldies! Paldies par komisijas sniegto atbildi. Tagad Klūnas kundze vārds jums, lūdzu. Jā, pavisam īsi. Paldies visiem, kuri izteicās. Manuprāt, eh, tas bija ļoti pozitīvi. Vismaz tā es to uztvēru. Tas, ko komisija tikko sacīja, jā, es atzīstu, ka šur un tur varbūt formulējums ir vēl uzlabojams Bet tas, kas ir šobrīd iesniegts, atspoguļo eh, parlamenta ambīcijas. Un vienlaicīgi mēs atzīstam, ka jā, mums ir nepieciešams zināms harmonizācijas līmenis, bet tam nevajadzētu apturēt eh, tālāku virzību tehnoloģiskajā jomā. Un jā, ir jautājumi, ko mēs trialogā vēl atrisināsim. Bet, kad tiksim tik tālu, tad arī skatīsimies vēlos apliecināt komisijai un arī komitejas locekļiem šeit, ka mēs vēlamies virzīt šo dosieju uz priekšu pēc iespējas ātrāk, lai pēc iespējas ātrāk nonāk līdz trialogiem. Uh, un visas puses ir apņēmušās to virzīt uz priekšu. Cerams, ka vēl līdz šim sasaukumam to pabeigsim. Paldies vēlreiz jums, priekšsēdētāji, un visiem ēnu referentiem un komisijai par, paustu, eh, par līdzšinējo atbalstu. Paldies! Paldies, Klūns kundzei! Un atgādinu, ka par jūsu ziņojumu mēs balsosim jau šodien pat. Dārgie kolēģi, Tagad mums ir garš balsošanas saraksts, un pirms eh, gara balsošanas saraksta desmit minūšu pārtraukums. Paldies! Nē, nu, nu,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 chers collègues! Godātie kolēģi, Marinēs Kūkungs, lūdzu. Posters kundz priekšsēdētāji, eh, kāds ir atradis eh, datora peli uz sava galda? Varbūt kādam eh, ir šī pele pazudusi. Informēja, ka tā atrodas šeit uz mana galda šobrīd. Paldies, Posters kundze! Tā tad ir pazudusi datora pele, tā ir atrasta, ja kādam tā ir pazudusi, varat to saņemt transporta komitejā. Tagad mums ir jāsāk balsošana, bet vispirms gribēju sveikt arotbiedrību pārstāvjus mūsu sanāksmē. Viņi ir ļoti kuplā skaitā šodien. Uh, ieradušies, bet vispirms mums ir jāveic izmēģinājuma balsojums, lai pārbaudītu, vai ir kvorums. Sākam balsot. E Le PPE, il y en a un trou. Eiropas Tautas partijas grupai viens balsotājs par daudz. Il y en a un de trop. Viens par daudz. Euh, maintenant deux de trop. Il y en a deux de trop.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 pouvez constater que c'est OK maintenant. Allez! C'est bon! Tagad viss kārtībā. Attiecībā uz tautas partijas grupas Latovska kungs. E, dziękuję bardzo, szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo. Ja paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Parlamentam Eiropeiskim. E, es vēlētos informēt jūs, kolēģi, ka ir uzņēmēji protests transporta sektorā un šoferi no Bulgārijas, Rumānijas, Polijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka protests turpinās. Tas notiek šobrīd paralēli mūsu darbam, jo viens no uh, šiem eh, priekšlikumiem, ja tas tiks pieņemts, tad mēs sašķelsim Austrumu Eiropu un Rietumu Eiropu. Mēs palielināsim atšķirības starp Austrumu Eiropu un Rietumu Eiropu. Eiropas Savienība gal galā tika radīta, lai izveidotu vienotu tirgu. Nav vērts šobrīd tā rīkoties, es gribu jums pateikt vienu, va, vienu lietu. Tātad šī mobilitātes paketa, pie tā mēs strādājam jau gadu, un šobrīd notiks balsojums, un tagad jūs nevarat teikt un prasīt, ka jāatliek balsojums uz vēlāku laiku. Es saprotu, kāda ir strādājošo situāciju, bet mūsu uzdevums kā likumdevējiem ir uzlabot strādājošo darba apstākļus. Un tagad mums ir jāpie, jāpāriet pie balsošanas un katram jāuzņemas sava atbildības daļa. Un tagad e, jūs, es nepiekrītu tam, ka jūs mēģināt mani šantažēt, sakot, ka neesam atkal tam gatavi. Nē. Un mēs pāriesim tagad pie balsošanas. Allez! Monsieur Marinescu. Marinescu kungs, vārds jums uz vienu minūti. Jā, paldies. Mēs vakar vakarā sūtījām jums uh, pieprasījumu atcelt balsošanu, jo nav pieejams tulkojums e, visās valodās e, kompromisiem. Kā jūs zinat, spēkā ir noteikuma punkts kur skaidrs ir eh, prasīts nebalsot par tagad. Jūs nevarat to atteikt. Es apsveicu sekretariātu, viņi naktī ir braši strādājuši, bet viņi nepabeica visu. Visas valodas nav pieejamas. Tajā saitē, ko atsūtījāt, nav pieejamas visas valodas. Jūs nevarat atteikt to, tāda ir parlamenta noteikumi. Jūs Vienalga jau esat izmainījuši reglamentu, un mēs balsojam par pirmo šai sarakstā grozījums un kompromiss no referenta, kas ir pretēji noteikumiem. Šobrīd vismaz lūdzu ievērojiet noteikumus un atlieciet balsojumu. Skuf. Nesko kungs, kā šīs komitejas priekšsēdētāja, es nepiekrītu šos, šīs, nepieņēmu šādas apsūdzības, ka es neievēroju noteikumus. Šeit jūs redzat, visi kompromisi ir iztūkoti bulgāru, rumāņu, poļu un citās valodās pa nakti. Otrakārt, jūs bijāt referents par EASA, Eiropas aviācijas aģentūru. Cik tūk cik grozījumi tika iztūkot ungāru, poļu un citās valodās. Nē, viss tika darīts angļu valodā, viss notika angļu valodā. Un tagad jūs aizbildāt, aizbildināties ar tulkojuma trūkumu, lai kavētu mūsu darbu. To tam es nevaru piekrist, visam ir savas robežas un tagad jums ir katram jāuzņemas sava atbildības daļa, un mums ir jāpāriet pie balsošanas. Es debates neatsākšu. Grapīnī kundze, 30 sekundes jūsu rīcībā. Jā, es daudzas reizes esmu pieredzējusi atsaukšanos uz noteikumiem, eh, kad tiek atcelt eh, tulkošana tikai tāpēc, ka nav tulkojums pieejams portugaļu valodā, piemēram. Otrakārt, jūs nevarat mums kompromisam eh, noteikti termiņu 8. Eh, janvāris 12 dienā, kad nav pieejams tulkojums, un pēc tam tulkojumam ir, eh, tulkojums ir pieejams eh, pusnaktī pēc tam. Nē, tam jānotiek otrādi. Vispirms ir jābūt tulkojumiem, un balstoties uz tiem, mēs vienojamies par kompromisiem. Un tikai tad mēs varam izskatīt. Šeit viss notika atžgārni. Un tas vienkārši nav pieņemami. Alors, moi, je vais pas continuer. Es neturpināšu šo diskusiju par tulkojumu, tā mēs varētu diskutēt desmit gadus. Mm, mums uzdevums nav diskutēt par tulkojumu plenāru sēdē. Arī dažreiz ir tā, ka tajā pašā dienā, kad notiek balsojums, ir tikai pieejams uh, tulkojums. Es zinu, kādas ir procedūras un tās ievēroju kas notiek. Marinesku kungs. Eh, es atvainojos priekšsēdētāji, bet jums ir jāievēro noteikumi. Eāzas piemērs, ko jūs minējāt, to nevar izmantot tagad kā piemēru. EASA ne, gadījumā neviens neprasīja tulkojumu, bet šeit mēs prasām tulkojumu, tāpēc jums ir jāievēro noteikumi. Noteikumi ir uh, ievēroti, un tagad, ja nevēlaties piedalīties balsojumā, tā ir jūsu darīšana. Bet es vairāk nevienam vārdu nedošu. Tagad ir jāsāk balsot. Otrakārt, es neatbalstu, nepieņēmu argumentu, jo vairāk kā gadu mēs strādājam pie šā dosjē, un tagad m, mm, dienu pirms balsošanas mm, man sāk izteikt pārmetumus par tūkojumu, ka tas nav pieejams tādu, attieksmes nepieņēmu, tagad balsosim par Kilonēnas kundzes ziņojumu par uh, nosūtītajiem darbiniekiem. Vispirms referents kompromiss. Kas ir par? Pret atturas nav skaidrs rezultāts, balsosim elektroniski. La PPA, non nu, plus.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 Mēs šobrīd neatrodamies teātrī, saka priekšsēdētāji. Esiet atbildīgāki, izturieties atbildīgāk pret savu darbu, un mēs turpinām balsojumu. Alternatīvais e-kompromiss. Kas ir par? Kuru Bačevkungs 30 sekundes. I have a proposal because Man ir priekšlikums, jo šis ir ļoti svarīgs eh, balsojums. Balsojam par visu elektroniski, nevis paceļot rokas, bet par visu elektroniski. Vienkārši, lai būtu skaidrība. Par visiem trim dosjēvi tikai elektroniski balsojam. Es domāju, tas nāks arī jums par labu kā priekšsēdētāji, tas būs arī eh, par labu taisnīgumam. Moi, je ne vois pas man nav nekādu iebildumu pret to, ka par visiem alternatīviem kompromisiem notiktu elektronisks balsojums. Eh, ja nevienam iebildumu nav, tad tā arī rīkosimies. Alternatīvais kompromiss eh, sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. A kompromiss. Sākam balsot. Je ferme le vote. Beidzam balsot. Es... Le compromis A est rejeté. A kompromiss noraidīts. Alternatīvais C kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. B alternatīvais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. D kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. F kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Il est convenu! Teličkas kungs, 30 sekundes jūs rīcībā. Jā, priekšsēdētājs nevēlas sākt diskusijas, bet mēs tagad redzam, ka viena no trim daļām šai paketē nav apstiprināta. Es aicināšu jūs uh, izrādīt izpratni un piešķirt desmit minūšu pārtraukumu, jo mēs visi zinām, ka tas ietekmē abus atlikušos priekšlikumus. Un es domāju, ka vajadzētu ļaut grupām apspriesties iekšēji un lūdzu izsludināt īsu pārtraukumu, lai var apspriesties priekšsēdētāji ar koordinatoriem. Mēs vietiņš kā! Teličkas kungs. Mēs vietiņš kā! Tēličkas kungs. Ja viens no uh, ziņojumiem mobilitātes pakotnē nav pieņemts, kā tas šoreiz ir noticis, tad ir jāturpina balsojums, lai eh, pēc tam par to eh, runātu koordinātāru sanāksmē un izlēmtu, ko darīt tālāk. Mēs nevaram uh, to visu tā uh, sadalīt daļās. Un, kā jau es teicu, mobilitātes pakotne uh, ietver trīs daļas. Ja viena no šīm daļām tiek noraidīta, tad šīs uh, divas pārējās daļas praktiski nevar pieņemt, bet mums ir jāturpina balsojums tomēr. Un tā kā mums ir uzsākusies diskusija, tad īsti došu vārdu visiem koordinatoriem. Tagad Vims Vandekams. Priekšsarētāji, sekoju jūsu priekšlikumam. Manuprāt, mums ir jāpabeidz balsošana. Visi cilvēki dalību valstīs, arotbiedrības, darba devēji, viņiem visiem ir jāzina, kas notiek īsti. Ja mēs atliekam to šobrīd, tad viss paliek ļoti neskaidri. Mums ir jābūt atbildīgiem. Paldies! Euh, Ertug. Ertug kungs, es domāju, ka jums ir tāds pats lēmums, jā? Kilonens kundze, arī Krāmer kungs. Es vēlējos tikai norādīt, ka mēs zinām, ka šī ir sarežģīta procedūra kopumā. Mēs esam diskutējuši par to visi. Mums ir sava nostāja, un tad šis darbs ir jāpabeidz. Tad turpinām darbu. Un Vandekāmpa kunga ziņojums par darba apstākļiem, par braukšanas laiku, atpūtas laiku un dar, vai esat gatavi balsot. Referenta kompromiss. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts. Alternatīvais B kompromiss. Nē, es atvainojos. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Noraidīts.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 C kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balstot. Noraidīts. A kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. <laughs> E kompromiss. Sākam balsot. Mikelē, tā nav jūsu zvaigžņu stunda. Beidzam balsot. Noraidīts. Tas nozīmē, ka Vima Vande Kampa ziņojums, tāpat kā Kilonēnas kundzes ziņojums, atkrīt. Un tagad Ērtuga kunga ziņojums. Tarpadēl, s'il vous plaît. Tarpadēls kundze. Turpinām referenta kompromiss. Balsojam. Beidzam balsot. Ērtuga kunga prie, eh, kompromiss ir pieņemts. Eh. Nous prendrons nos responsabilités nu, mēs uzņemamies uh, savu atbildības daļu, aicinu uh, koordinātors, koordinātors sanāksmē, kas notiks pēc balsošanas, vienoties par turpmāko stratēģiju. Tātad līdz ar to ērtuga kunga ziņojums ir pieņemts šajā mobilitātes pakotnēm, un mēs turpinām balsošanu. Tagad demontes kundzes ziņojums. Allons-y. Je vais vous demander encore. Es aicinu uh, kolēģi ievērot klusumu, jo balsošana vēl nav beigusies. Ja vēlaties kaut ko apspriest ar padēls kundze, nu, vai zvanīt, vai runāt pa telefonu, tad lūdzu dariet to ārpus šīs. Uh, zāles. Pirmais grozījums pirmajām punktā, pantam, kas ir par, kas ir pret, atturas pieņemts. Tālāk. Nu, nu Mums ir jābalso par uh, šo ziņojumu kopumā. Sākam balsot, tas ir elektronisks balsojums. Beidzam balsot. Demontes kundzes ziņojums ir pieņemts. Un mēs tagad uh, balsojam par uh, sarunu vešanas mandātu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Uh, pieņemts ar lielu atbalstu. Demontas kundze gatavojoties sarunām. Delī kundzes ziņojums tagad. Sestais grozījums, kas ir par pret, atturas pieņemts. Septītais grozījums par pret, atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret, atturas pieņemts. 38. grozījums par pret atturas pieņemts. 39. grozījums par pret atturas noraidīts. 9. grozījums par pret atturas pieņemts. Balsosim elektroniski par devīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 56. grozījums par pret atturas. Nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par 58. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Izskatās, ka daudz bija noguruši, nevarēja pacelt rokas. Pieņemts 57. grozījums par pret. Atturas pieņemts 5. kompromiss par pret. Atturas pieņemts. Četrdesmit piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Regī viens par pret pret atturas pieņemts. 12. grozījums par pret atturas pieņemts. 13. grozījums par pret atturas pieņemts. 14. grozījums par, pret, atturas, nu, pieņemts. 15. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Regī 2 par, pret atturas pieņemts. 16. grozījums par pret atturas noraidīts. A, kompr viens pirmais kompromiss pieņemts. Pārējām pie otrā grozījuma pirmās daļas par pret atturas pieņemts. Pirmais bijis kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Regi 5 par, pret, atturas pieņemts. 32. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. 33. grozījums par pret atturas pieņemts. 35. grozījums par pret atturas pieņemts. 36. grozījums par pret atturas pieņemts. 37. grozījums par pret atturas pieņemts. Tagad uh, galīgais balsojums Sākam balsot. Beidzam balsot. 45 pār, neviens nav pret un divi atturējušies. Dēlī kundzes ziņojums ir pieņemts. Un tūlīt pārējām pie sarunām ar padomu un komisiju par šo Brexit jūrniecības sadaļu. Sākam balsot par sarunu uzsākšanu. Beidzam balsot. Un visi esam balsojuši par to, lai sarunas taptu uzsāktas. Neviens neaturējās un neviens nebija pret sarunu uzsākšanu. Apsveicam Delīkūns, apsveicam referenti. Labi, tagad eh, pārējām pie Klūnes kundzes ziņojuma balsošanas. Astotais grozījums, kurš pār, kurš pret, atturas pieņemts. A kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 70. 60. grozījums par pret atturas noraidīts. 61. par pret atturas noraidīts. 62. par pret atturas noraidīts. Ministra kungs, tiekamies nākamreiz mūsu komitejā.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 Kompromiss 2. Vēlties pārliecināties par 67. sākam balsot elektroniski. Lūdzu, par 67. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jums bija taisnība un degampa kungs. Toujours. Kompromis 2. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Un uzreiz pārlecam pie ceturtā kompromisa par, pret, atturas, pieņemts. 128. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Piektais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 132. par, pret, atturas, noraidīts. Sastais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 142. par, pret, atturas, pieņemts. Divi vienādi, 143. un 29. par pret. Nav skaidrs. Balsosim elektroniski par abiem kopā. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. Pārējām. Trīs vienādi grozījumi. Balsojam. 144 līdz 146 par, pret, atturas, noraidīts. Turpinam divi vienādi grozējumi 147, 148 par, pret, atturas, noraidīti. 149 <clears throat> par, pret, atturs, pieņemts. 150 par, pret, atturs, pieņemts noraidīts. 151. par pret atturs noraidīts. 152. par pret atturs pieņemts. Vanda Kamba kungs, eh, jūs esat ļoti labi strādājis. 153. par pret Nav skaidrs par 153. Vanda Kampkungs, kaut arī jūs cēlāt roku, skaidrs tas tomēr nav. 153. sākam balsot elektroniski. Šķiet, ka pieņemts. Vanda Kampkungs, jums šķiet, ka viss ir skaidrs? Redzēsim, vai tiešām viss ir skaidrs elektroniskā atspoguļojumā. Jā, tiešām, pilnīgi skaidrs.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 Es vispār pati vēl nepateicu, vai pieņemts vai noraidīts, kamēr jūs man jau sakiet pārbaudam. Nu labi, ja gribat pārbaudīt, tad sākam balsot elektroniski par 30. <clears throat> Beidzam balsot. Pieņemts. 31. par, pret, atturas, pieņemts. 7. kompromiss par, pret atturs pieņēmts. 34. par pret atturs noraidīts. 8. kompromiss par pret atturs pieņemts. 9. kompromiss par <clears throat> pret atturs. 44. grozījums par pret atturs pieņemts nav skaidrs. Pārbaudam, balsojot elektroniski. 44. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais kompromiss. Par, pret, atturs, pieņemts. Piektais grozījums par, pret pret atturas pieņemts. 51. atkrīt. 50. arī atkrīt. Un tagad balsojam par arī Delī grozījums atkrīt, un tagad balsojam par diviem vienādiem grozījumiem. Tas ir 53. un 6. par, pret, atturas, pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. 54. par pret atturas noraidīts. 55. par pret atturas pieņemts. Un tagad balsojam par ziņojumu kopumā. Elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Un ziņojums ir pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. Apsveicam Klūnas kundze. Un tūlīt eh, balsojam par sarunu uzsākšanu trialoga ietvaros. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Klūms kundze, gatavojieties, jums ir mandāts sarunu uz, uzsākšanai. Tagad um, nākamais. Pārējām pie Rikē kunga ziņojuma balsošanas. un tas ir saistīts ar tram T tīkliem. Rikē kungs, esat gatavs? Tātad, sākam. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Durankungs, eh, jūs sekojat līdz, par ko mēs balsojam. Satītais kompromiss par pret atturs pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturs pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturs pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturs pieņemts. Pārējām pie apsvērumiem tagad. 36. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Regi 5 par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad par visu ziņojumu kopumā gala balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit septiņi pār seši pret četri atturējās. Apsveicam Rikē kungu, jūsu ziņojums ir pieņemts. Turpinam. Miltenberga kunga ziņojums. Tā tad ziņojums ir saistīts ar tipu apstiprināšanas izņēmumiem. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 36. grozījums par pret atturas pieņemts. 11. grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad blokā divi grozījumi. 42 un 75 par pret atturas noraidīts. Tas pats 43. un 80. balsojam kopā par pret apturas noraidīti. Atkal divi kopā 48, 49, kurš par pret atturas pieņemti. Labi, pārbaudīsim šos divus grozījumus balsojumu elektroniski. 48, 49, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. 51. par pret atturas pieņemts. 50. Ak, nē, 50. atkrīt. 10. kompromiss par pret atturas pieņemts. Un tagad mutiskais grozējums. Vai ir kāds, kurš iebilst šim mutiskajam grozējumam? Nē. Tad balsojam blokā. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Nē, pagaidiet drusku. Tā tad mēs balsojam par mutisko grozījumu. 58. un 88. kopā. Tā tad mēs balsojam par abiem kopā. Visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīti.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 Fosters kundze. Pavisam īsi. Būtu ļoti labi tā vietā, lai pārbaudītu. Es tikai vēlētos, eh, lai koordinatori savai grupai skaidri parāda, un tādējādi būs skaidrs, kā ir sadalījies balsojums pa e, grupām. Tas jums arī palīdzētu, priekšsēdētājs kundze. Tā tad, eh, jā, ja jūs neceļiet roku, tad jau nav skaidrs, kā balsot. Fosters kundze, jā, ļoti labi, eh, ka jūs norādījāt, ka Vanda Kampa kungs neizpilda savus eh, koordinatoru pienākumus roku ceļot pietiekam augstu, lai jūs varētu redzēt. Un tomēr koordinatoru uzdevums jau nenozīmē, ka visi balsos saskaņā ar koordinatora rokas rādīto. Bet turpinam. 66. par ak nē, jūs vēlaties pārliecināties par 65. grozījumu balsojumu, tad balsojam elektroniski par 65. 65. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, jūs neticējāt, kad es teicu, ka ir pieņemts. 66. par pret atturas noraidīts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Sēs septītais par. Ā, nē, atkrīt sēs septītais. Sēs astotais par pret atturas. Šķiet, ka ir pieņemts, bet pārbaudīsim. 68. lūdzu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Bloka balsojums S9 un 177. par pret atturas noraidīts. 70. par pret atturas. Man netapa skaidrs. 70. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 89. par pret atturs pieņemts. 9. Vēlties pārliecināties par 89. balsojumu. 89. sākam balsot. Man šķita, ka bija pilnīgi skaidrs, bet uh, jūs man nepiekrītat. Nu tad pārbaudam. Beidzam balsot. Kāpēc eh, vispār ir jāpārbauda, bija jau skaidrs, bet, protams, var jau pārliecināties, eh, balsojot elektroniski. De otrais kompromiss. Ā, nē, atvainojos, saka priekšsēdētāja devītais grozījums par pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 134. grozījums par, tas ir blokā balsojums, 134, 135, 109 līdz pat 170. Par visiem kopā par, pret, atturas, noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts, kā jau es teicu. Divi vienādi grozējumi, 151, 152 par pret atturas pieņemti. Tagad atkal blokā 153, 154 un 173 par pret atturas noraidīti. 156 par pret atturas noraidīti pieņemts. 157. par pret atturas pieņemts. Divi vienādi grozījumi. 158. 159. par pret atturas. Man nebija skaidrs. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Atkal divi vienādi 160, 161 pār, pret, apturas. Nav atkal skaidrs. Balsojam par abiem grozījumiem elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemti. Astotais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 108. par pret atturas pieņemts. 176. par pret atturas nav skaidrs. Par 176. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. Devītais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 191. par, <clears throat> pret, atturas, noraidīts. 13. par, pret, atturas, nav skaidrs. Tātad 13. grozējums. Balsosim elektroniski, lai tad būtu skaidrs, kāds ir balsojuma rezultāts. Beidzam balsot. 13. grozējums noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 16. par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais par pret atturas pieņemts. 17. atkrīt, 22. par pret atturas pieņemts, 23. par pret atturas pieņemts, 24. par labi, pārbaudam 23. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Jā, noraidīts. Jums bija taisnība. 24. par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. 27. par pret atturas pieņemts nebija skaidrs. 27. balsojam elektroniski. Man šķita, ka ir noraidīts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Ar lielu balsu vairākumu noraidīts, bet jūs neceļat rokas, tāpēc es neredzu. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Sestais kompromiss par, pret, atturas pieņēmts. Un tagad balsojam par visu ziņojumu kopumā. Gala balsojums elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. 44 pār 2 pret. Van Miltenberga kungs apsveicu jūs, jūsu ziņojums mūsu komitejā ir pieņemts.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 Labdien, Ajuto kundze, laimīgu jauno gadu! Pirmais kompromiss par pret, atturas pieņemts. Otrais kompromiss par pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par pret, atturas pieņemts atturas pieņemts. 113. grozījums par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss par pret atturas pieņemts. 5. kompromiss par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 28. grozījums par pret atturas. Man šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. 28. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Bet no nu, ar nelielu balstu pārsvaru. Desmitais grozījums. Pa, eh, kompromiss pār pret atturas pieņemts. 154. grozījums par pret atturas noraidīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 151. grozījums par pret atturas noraidīts. Trīsdesmit pirmais, trīsdesmit otrais grozījums. Jā. Balsojam par pret un Zeliekungs. Vai jūs balsojat tā tad pret tagad, kas atturas? Nu, nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par 31. un 32. grozījumu. Un sociāldemokrātiem viens balsotājs ir par daudz. Ļoti labi tagad viss kārtībām. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīspadsmitais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 33. grozījums par, pret, atturas noraidīts. 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Un Tagad 158. grozījums. Par, pret, atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 16. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 18. kompromiss par pret atturas pieņemts. 19. kompromiss par pret atturas pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 21. kompromiss par pret atturas pieņemts. Vai vēlaties pārbaudīt rezultātu par 21. kompromisu? Labi, balsojam elektroniski. Vim Vande Kampkungs, jūs arī par to pašu tekstu balsojat, jā? Šobrīd balsojam par 21. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Piecdesmit ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. 53. grozījums atkrīt. 58. par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas. Man šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim rezultātu. Balsojam elektroniski. Nu jā, tagad mašīna strādā šobrīd. Beidzam balsot. Noraidīts ar divu balsu pārsvaru. 66. par pret atturas noraidīts. Vēlaties pārbaudīt rezultātu? Lūdzu, 66. grozījums. Balsojam. Je ferme le, le vote. Beidzam balsot. noraidīts. Varat man uzticēties. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. 67. grozījums par pret atturas pieņemts. 68. par pret atturas pieņemts. 69. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim rezultātu. Sākām balsot elektroniski par 69. grozījumu. Nu, nevar taču balsot pret velosipēdiem, Krāmerkungs, nu tā nedrīkst. Allez, je ferme le vote! Tam balsot. Nu, un pieņemts. Grozījums ir pieņemts. Heureusement, vous vérifiez, hein? Labi, labi, ka prasījāt pārbaudīt mūsu komiteja kļūst arvien draudzīgāka velosipēdiem. 72. grozījums par pret atturas pieņemts. 6. grozījums par pret atturas pieņemts. 70. grozījums par pret atturas pieņemts. 71. grozījums par pret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 Septītais par pret atturas pieņemts. Un tagad par, balsosim par ziņojumu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apsveicam Ajuto kundzi, jūsu ziņojums pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Tagad balsosim par uh, sarunu vešanas mandātu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts, gatavojoties sarunu uzsākšanai, Ajuto kundze. Et nous continuons. Un turpinam darbu. Et nous continuons avec... Mēs turpinām balsojumu. Tagad balsosim par Rikē kunga ziņojumu. Vai esat gatavi? Sākam. Pirmais kompromiss par pret. EKR jūs eh, pārāk trokšņaini esat šodien. Si on en train de voter. Mēs balsojam. Tātad, pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 38. grozījums par pret atturas noraidīts, 41. grozījums par pret atturas noraidīts, 42. grozījums par pret atturas noraidīts, 8. par pret atturas pieņemts, 43. par pret atturas noraidīts, 44. par pret atturas noraidīts, 45. ir atsaugs, tāpat kā 10. otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad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 Pārbaudīsim balsēm elektroniski par 58. grozījumus. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Jums bija taisnība. Turpinam. 60. par pret atturas noraidīts. Empul 12 par pret atturas atturas noraidīts. Empul 13 par pret atturas noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturas man šķiet, ka noraidīts, bet balsosim elektroniski par trešo kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Rikē kungs. Tu te rends compte, là Allez, on continue Deux amendements identiques. Divi identiski grozījumi 66, 67 par, pret, atturas. Nu, jūs vairs neceļat rokas, neko nevar redzēt. Vande Kampa kungs mēs šobrīd balsojam par 66. un 67. grozījumu. Tie ir identiski. Vai esat gatavs balsot? Kas ir par? Pret? Nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par šiem abiem identiskajiem grozījumiem. Beidzam balsot. pieņemti. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Emplu 15 par pret atturas noraidīts. 15. grozījums par pret atturas pieņemts. Vēlaties pārbaudīt? Labi, balsojam elektroniski par 15. grozījumu. Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņemts. Piektais grozījums par eh, kompromisu piektais kompromiss atvainojas. Tātad, kas ir par, pret, atturas pieņemts. 19. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 20. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 21. par, pret, atturas noraidīts. Divi identiski grozījumi 22, 23 par, pret, atturas atturas. Nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par šiem abiem grozījumiem. Es atvainojos, ir trīs grozījumi, arī ampul viens. Beidzam balsot. Pieņemti. 24. grozījums par pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas pieņemts. 25. atkrīt. Ample 2 par pret atturas noraidīts. 6. kompromiss par vai vēlaties pārbaudīt elektroniski balsojumu par Ample 2. Labi, balsojam elektroniski par Ample 2. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Empul 4 par pret atturas pieņemts. Desmitais B jauns apsvērums par pret atturas pieņemts. Tagad par uh, visu tekstu kopumā sākam balsot. Beidzam balsot. 40 par. Apsveicam Rikē kungu, jūsu ziņojums pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Tagad par sarunu vešanas mandātu. Sākam balsot, beidzam balsot. Un sarunu mandāts ir apstiprināts ar lielu balsu vairākumu. Apsveicam Rikē kungu. Vēl ir divi ziņojumi, tātad Piperkungs par konkurences uh, nodrošināšanu gaisa satiksmē. Mums ir viens balsojums galīgais balsojums par pīperziņojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apsveicām Pīperkungu. Ziņojums pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Un arī uh, apstiprinājuma balsojums par Mēsneres kundzes ziņojumu par... Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. 46 pār, neviens nav pret un neaturās. Apsveicam Meisners kundzi. Un varu paziņot, ka balsošanas seanss ir beidzies uh, tiem, kuri vēlas doties prom. Tagad pievērsīsimies uh, transporta kopienas dibināšanas līgumam. Si vous sortez sans silence, ejiet no zāles ārā klusiņām, un tagad izsludinu pārtraukumu sēdē uz astoņām minūtēm. Nous reprenons nos travaux, s'il vous plaît. Sākam darbu, kolēģi. Un tagad uh, izskatīsim 19. darba kārtības punktu. Un uh, mums ir jāapspriež uh, līgums par uh, transporta savienības izveidi. Referente esmu es kas teikt šai ziņojumā. Eiropas komisija 2008. gadā ierosināja vest sarunas par normām un tehniskajām specifikācijām, kas tiktu attiecināti uz Rietumu Balkānu valstīm, lai eh, būtu savietojamība ar Eiropas uh, Savienību. Un uh, Eh, līdzīgi kā tas ir attiecībā uz enerģijas savienības izveidi un arī izveidot uh, transporta savienību, sauszemes, jūras, upju transporta jomā, tātad šādu savienību izveidot ar Eiropas Savienību un Rietumbalkānu valstīm. Šis līgums palīdzētu īstenot reformas, uh, un tas viss reāli ietekmētu pilsoņu ikdienas dzīvi arī uh, ceļu satiksmes drošības jomā. Tāpat palīdzētu piesaistīt investorus šim reģionam un veicinātu tā ekonomisko izaugsmi. Šis uh, līgums palīdzētu Rietumu Balkānu valstīm saskaņot uh, savu likumdošanu ar Eiropas Savienības tiesību normām. Uh, un tas stiprinātu kaimiņu attiecības, veicinātu pārobežu sadarbību un tuvinātu šīs valstis Eiropas Savienībai. Šis līgums veido transporta savienību. 2017. gadā šo Eiro, līgumu Eiropas Savienība parakstījusi ar nosacījumu, ka eh, līgums ir uh, jāret ratificē eh, šīm valstīm. Visas valstis, izņemot Kosovu, ir ratificējuši šo līgumu, un līgums ir provizoriski stājies spēkā visās eh, dalību valstīs. Un mēs eh, ierosinām tagad mūsu komitejai paust pozitīvu atzinumu par šā līguma īstenošanu. Un uh, Uzsāksim debates vārds ēnu referentiem. Vispirms vārds Delīkungam. Priekšsēdētājs kundze. Shortly. Te, te nav nekas daudz sakāms, priekšsēdētāji. Es tiešām domāju, ka Rietumu Balkānu valstīm ir nepieciešama lielāka koordinācija transporta infrastruktūras eh, prioritāšu jomā. Jo Šis ir labi zināms, ka tas ir reģions, kur ir liela spriedze attiecībās starp valstīm pat šobrīd, kad ir pagājuši tik daudz gadi jau, bet tas arī ir reģions, kur šo valstu galvaspilsētas nav savstarpēji saistīts ne ar autoceļiem, ne ātrvilcienu maršrutiem. Tādēļ ir nepieciešams mainīt reģionālo sadarbību Un mums ir jāstrādā pie transporta infrastruktūras jautājuma. Tas ir pamats visam pārējam, visai komunikācijai un attīstībai reģionā. Tā kā IPP e pilnībā atbalsta šo ziņojumu. Paldies! Merci beaucoup. Paldies Delīkungam, Demontes kundze, lūdzu. Eh, grazie Presidente. Beh, innanzitutto volevo complimentarmi per. Eh, Jā, paldies priekšsēdētāji es vēlētos eh, pirmkārt eh, paust atbalstu. Manuprāt, Balkānu reģions ir tik tiešām ļoti svarīgs. Tās ir valstis, kas nākotnē ienāks Eiropas kopienā, un tas ir reģions, kuram ir bijusi sarežģīta vēsture, tādēļ ir svarīgi apspriest transporta un infrastruktūras jautājumus, kā arī TNT tīkla pagarināšanu, kas e, notiek kopš 2015. gada. Tāpēc mums ir tas jāņem vērā apspriežot šo jautājumu. Runa ir par uh, vidusjūras reģiona austrumu koridori. Mums ir jāskata infrastruktūra šajā reģionā. Un mēs nedrīkstam ļaut ķīniešiem mūs apdzīt. Šajā jomā ir jāveic aktīvs darbs. Man liekas, šis process ir bijis uh, sekmīgs pēc 2017. gada jūlija uh, Triestes uh, samita, kur tika parakstīta vienošanās šis līgums. Sākumā tur nebija klāt Bosnijas Hercegovins, jo viņi sacīja, ka šīs līgums nav sastādīts ar viņu līdzdalību. Nu, kā mēs zinām, beigās šo līgumu parakstīja arī Bosnija. Tas viss mums palīdz būt tuvāk kopā, kaut arī joprojām ir neatrisināt jautājumu saistībā ar Kosovu un tās attiecībām ar Serbiju. Bet mēs varam vismaz optimistiski skatīties uz to, sakot, ka vismaz daži no šķēršļiem ir pārvarēti it īpaši attiecībā uz bijušo Denislāvijas Maķedonijas republiku. Kā jau tas vairāk kārt ir norādīts, mums ir nepieciešams būt aktīvākiem Eiropas parlamentā šajā jautājumā. saskaņā ar Lisabonas līgumu noteikumiem mūsu loma ir pieaugusi. Es netaisos kritizēt eh, prie, mūsu priekšsēdētāju, nebūtu nē. Es eh, vēlētos aicināt mūs organizēt vairāk starpparlamentāro sanāksmu. Tāds mums bija pirms diviem gadiem, ja nekļūdos. Tāds būtu nepieciešams vēl, lai varētu noskaidrot, kāda ir situācija transporta politikā, ņemot vērā to, ka šīs valstis ir ļoti tuvu Eiropas kopienai. Mēs nevaram vienkārši stāvēt malā un noskatīties uz to. Mūsu komiteja varētu veicināt uh, reģionā starpparlamentārās uh, sanāksmes kopā ar AFET. Mūsu abas komitejas, kuras es pieminēju, varētu būt ļoti svarīgas, pievēršot īpašu lomu un uzmanību ne tikai ārpolitikai, bet arī transporta jomām. Tā kā izmantoju šo iespēju, ko sniedz šis ziņojums, lai aktualizētu manis minētos jautājumus, tā lai sākoties jaunam sasaukumam, mēs varētu pātrināt, intensificēt eh, šīs lietas ne tikai no komisijas puses, bet arī no parlamenta puses. Dēmes Meker kungs, lūdzu, vārds jums. Um, mevrouw de voorzitter, ik ben geen schaduwrapporteur namens ECR, maar het interesseert me uh, eh, buitenmate. Jā, es eh, esmu ļoti lielā mērā ieinteresēts šajā jautājumā. Arī es domāju, ka mums ir daudz vairāk jābūt interesētiem šā reģiona attīstībā, ne tikai transporta jomā. Mūsu politiskajai grupai tas ir ļoti svarīgi, un es domāju, ka šo jautājumu mēs atbalstīsim. Paldies Demis Mekarkungam! Tā tad, vai jūs varat sazināties ar sekretariātu, jo, ja jūs nesat ēnu referents, tad kurš ir no jūsu politiskās grupas ēnu referents? Labi, mēs tā izdarīsim. Uh, Teļičkas kungs, lūdzu. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es neesmu ēnu referents, bet Radušs kungs nevarēja būt šodien šeit, tāpēc viņš lūdza man izteikties viņa vārdā. Centīšos runāt skaidri. Es jau runāju uh, iepriekš šodien, prasot uh, nelielu pārtraukumu, bet tas tika pārtulkots kā lūgums atlikt balsošanu. Nu, es centīšos runāt lēnāk un saprotamāk. Eh, Radoškungs vēlas pateikties referentu par eh, priekšlikumu, kas tika iesniegts. Viņš vēlas arī uzsvērt ka transporta kopienas līguma mērķis ir attīstīt infrastruktūras savienojumu starp Eiropas Savienību un Rietumbalkānu valstīm. Šis līgums ir ļoti svarīgs, lai veicinātu iestāšanās procesu Rietumbalkānos. TNT tīklu paplašināšana uz Balkānu valstīm ir jau parādījis uh, pozitīvs rezultāts savienojumības darba kārtība ir kļuvusi par vienu no augstākajām prioritātēm reģionu valstīm. Transporta kopienas izveida ļaus veikt jaunas investīcijas transporta infrastruktūrā, veicināt starp cilvēku kontaktus, uh, un veicināt progresīvu integrāciju starp eh, Rietumu Balkānu transporta tīkliem eh, un Rietumu Eiropas tīkliem, balstoties uz Rietumu Eiropas standartiem satiksmes pārvaldībā. Un noslēgumā vēlos paust pilnu atbalstu no Radošu kungu referentu nostājai, ka eh, Tran komiteja būtu jāsniedz atzinīgs vērtējums līgumslēgšanai. Un Kalde koordinators no sevis vēlos pieminēt, ka tā kā katru otro nedēļu pats esmu Rietumu Balkānu reģionā, man ir personīga pieredze ar inf transporta infrastruktūru, es domāju, ka tas nāks par labu ne tikai Rietumu Balkāniem, bet arī Eiropas Savienībai, ka mēs tiešām ejam šajā virzienā. Un um, man prieks, ka ar šo uh, risinājumu mēs varēsim arī panākt situācijas uzlabošanas. Tā kā priekšsēdētāji, jums ir mans atbalsts. Paldies Teļičs kungam. Ja neviens cits vairs nevēlas izteikties, tad došu vārdu komisijas kundzei. Barona kungs, lūdzu, vārds jums. Oui, merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Really share... Es varu piekrist eh, jūsu eh, priekšsēdētājs kundze vērtējumam un arī ēnu Eh, referentu vērtējumiem par to, cik svarīgs šis priekšlikums. Kā jūs norādījāt, savienojamība ir ļoti svarīga labklājībai. Tā kā rietumu Balkāniem visapkārt ir Eiropas Savienība, tā ir svarīgi veikt eh, infrastruktūras uzlabojums, lai arī nodrošinātu labāku savienojamību. Un tas ir arī eh, iemesls, kāpēc mēs TNT tīklu paplašinām uz šo reģionu. Šobrīd ar šo līgumu mēs varam eh, radīt jaunu pavērsienu punktu. Tiek apvienot partneri, izveidot jaunas saiknes ar Eiropas Savienības dalību valstīm, veicinot eh, nākotnes integrāciju šīm valstīm Eiropas Savienībā. Kopā ar saviem partneriem mēs esam eh, līdzatbildīgie transporta komitejā. Tas, cik veiksmīgi tas būs, būs atkarīgs no katra partnera iesaistīšanās un līdzdarbošanās vēlmes. Mēs vēlamies cerēt, ka transports kas ir mūsu iedzīvotājiem un uzņēmumiem svarīgs punkts, kļūs par eh, tikpat svarīgu lietu arī valstīm kopumā. Balsoties uz stratēģiju, kas tika pieņemta 18. gada sākumā, eh, tiek mēģināts radīt jaunu dinamiku reģionā. Mūsu absolūtā prioritāte šajā kontekstā ir eh, transporta kopienas attīstība, ir jau identificēts arī politiskās prioritātes un ir jāizveido vēl pastāvīgais sekretariāts. Tāpēc mēs atzinīgi vērtējam uh, atbalstu, ko sniedz šī komiteja un arī jūs, priekšsarētājs kundze, un arī referenti. Atbalstot šo iniciatīvu. Paldies! Merci beaucoup! Paldies, Barona kungs! Paldies par jūsu priekšlikumu! Atgādināšu, ka grozējuma iesniegšanas termiņš ir 16 ir 16. janvārs, pulkstens 12. Un vēlreiz vēlētos atgādināt, ka tā ir tikai pieņemšanas eh, procedūra, ar kuru mēs eh, vienkārši pieņemsim vai noraidīsim šo priekšlikumu. Okay. Un Tādējādi esam e, noslēguši pirmo šā gada komitejas sēdi un pēc e, piecām, astoņām minūtēm uzsāksim koordinatoru, sē, koordinatoru sanāksmi. Tātad pagaidīsim, e, kamēr ieradīsies visu grupu koordinatori. Sēdi pārtraucu uz astoņām minūtēm. Paldies! Donc, nous devons être revenus à midi Tiekamies šeit eh, trīs pāri 12. Paldies!